teiktu ievadu uzrunu. Priekšādētāja kungs, godātie deputāti, man ir ārkārtīgi liels gods būt šodien šeit, jūsu priekšā, un badaļ, būt daļai no Žana Klauda Junkera komandas. Stāvēt šeit jūsu demokrātiski ievēlēto Eiropas tautas pārstāvi priekšā, lai apvainītos ar jums ar viedokļiem, un lai mēģinātu jūs pārliecināt, ka es varu tapt iecelts par Eiropas, komisā, Eiropas komisijas komisāru, kas atbildīgs par veselības un pārtiks drošību, drošumu jautājumiem. Pirmām kārtām ļaujiet man jums pastāstīt par mani, kas es esmu, kāda mana pieredze un kāpēc man šķiet jūs varat man uzticēties. Savas dzīves pirmos siksus gadus pavadīju vienā no Staļina gulaga nometnēm Ziemeļsibīrijā virs arktiskā loka. Tur piedzimu deportētu lieti, Lietuvas uh, um, ierēģņu ģimenē. Tāpat kā mans tēvs, arī es savā jaunībā cīnījos pret jau padomju apspiešanu cilvēktiesību jautājumos. Man vienmēr bijusi svarīga patiesība, godīgums un vienlīdzība. Mani divreiz aizturēja un pret mani īsteno izmeklēšanu KGB. Es cīnījos par uh, Lietuvas neatkarību un esmu lepns, ka esmu viens no manas valsts eh, neatkarības un konstitūcijas deklarācijas autoriem. Man Eiropas Man liekas, ka cīņa pret totalitāriskiem režīmiem un ekstrēmismu pilnīgi noteikti liecina par Eiropas vērtībām. Es tāpēc lepojos ar integrācijas rezultātiem, ar mieru, ar demokrātiju, sociālo taisnīgumu un labklājību, kas esam panākuši. Esmu atradis savas mājas, politiskajā sociālās demokrātijas filosofijā. Arī Brīsele man nav nekas jauns. Es vadīju Lietuvas delegāciju toreiz, kad tika strādāts pie Eiropas nākotnes konventa Žiskar de Stēna vadībā. Giuliano Mato un Žanluks Dehāne bija tie, kas man iemācīja, kā veidot šo Eiropai tik svarīgo kompromisu. Es ļoti labi pazīstu daudzus no pašreizējās Eiropas Savienības vadoņiem. Nu, un pāris vārdos lietuviski. Es studēju medicīnu, un pēc profesijas esmu ķirurgs. 23 gadus mans darbs bija glābt dzīvības, un tāpēc man rūp cilvēki. Es vēlos dot viņiem iespēju dzīvot veselīgāku, drošāku, labāku dzīvi. Tā, tā ir mana kaisma, tas ir mans aicinājums. Šī gada maijā man ievēlēja par, par Pasaules veselības asamblējas vicepriekšsādātāju. Vēl viena lieta, ar ko kaismīgi nodarbojos, ir vēsture. Es esmu studējis vēsturi un, jāsaka, arī ļoti lielā mērā vēsturi piedzīvojis. No Gulaga līdz komisijas līdz komisāra amata kandidātam jāsaka ir ārkārtīgi liels un garš ceļš vienas dzīves laikā. Protams, ka esmu arī politiķis un lepojos, ka mani vēlētāji Viļņas vēlēšanas apgabalā ir ievēlējuši mani sešas reizes pēc kārtas Lietuvas parlamentā. Esmu strādājis par Lietuvas parlamenta priekšsādātāja vietnieku, es tāpat esmu bijis ES lietu eh, komitejas priekšsādātājs un vicepriekšsādātājs, tāpat esmu bijis arī veselības lietu ministrs. Nu, lūk, tagad gribētu pastāstīt jums par tām politikas prioritātēm, kam gribētu pievērsties turpmāko piecu gadu laikā. Eiropas ekonomikas atgošanās ir galvenais mērķis, un esmu pārliecināts, ka veselības un pārtiks drošuma politikas var šajā ziņā dot būtisku ieguldījumu. Nu, sāksim ar veselību. Veselība ir ārkārtīgi svarīgs elements sociālā tirgus ekonomikā. Es uzskatu, ka mums ir vajadzīgs jauns motivēšanas spēks veselībai Eiropā. Tēriņi veselības jomā nav tikai izdevumi. Savlaicīgi un vispārēji piekļuve aprūpēji un zālēm ir investīcijas cilvēku kapitālā un produktivitātē. Mums jādomā vairāk tālāk par tikai, nekā tikai par finanšu izdevumiem. Mums jāsaprot, ka iedzīvotāja veselība ir sabiedrības galvenais aktīvs, un tāpēc es atbalstīšu to, ka dalībvalsts apkopo centienus, lai samazinātu izdevumus un glābtu dzīvības. Kopīgiem spēkiem varam darīt daudz vairāk, varam strādāt labāk un varam palīdzēt cilvēkiem dzīvot veselīgu dzīvi. Es šajā jomā cieši sastradašos ar dalību valstīm, lai palīdzētu tam uzlabot efektivitāti un ilgspējību viņu veselības aprūpas sistēmās, tā lai šīs valstis var piedāvāt vienlīdzīgu, godīgu piekļuvu veselības aprūpē visiem pilsoņiem. Un šim, šī mērķa labā e, strādāšu pie. E, novērtējumiem jāspēcina vispārējā veselības apdrošināšana, jānodrošina primārā aprūpe. Uh, jānodrošina e-veselības sistēma. Tās ir tikai dažas no lietām, pie kā strādāšu. Manas prioritātes veselības jomā ir pakalpojumu piemības veicināšana, profilaks un aizsardzība visiem. Es domāju, ka ir jāveicina tieši profilaktiskie pasākumi. Jo vairāk veselības aprūpas sistēmā pievērsīsimies profilaksē, jo mazāk mums būs jāmaksā par medicīnisko aprūpi pēc 15 un 20 gadiem. Nē, esmu šeit tāpēc, lai es prediķotu cilvēkiem, teikt viņiem, ka ir jāatmet pīpēšana vai jā, jāpārtrauc dzelt alkohols. Bet es gribu viņiem pastāstīt, cik daudz labāka viņu dzīve būtu, ja viņi nesmēķētu un ne. ne nelietot pārmērā daudz alkohola. Es turklāt domāju, ka uh, šāda informācija, jūsu uzticēšanās šai ziņā būs ļoti svarīga. Ja jūs to man dāvāsiet, tad es darīšu visu, kas manos spēkos, lai aizsargātu pilsoņus no jebkāda veida ar veselību un pārtiku saistītām krīzēm, kas varētu rasties. Es pārliecināšos, ka Eiropas Savienības krīzes gatavība tiek saglabāta, lai mēs varētu strauju un efektīvi rēģēt uz jebkādu krīzi, kas varētu ietekmēt veselību. Ebolas epidēmija ļoti labi mums atgādina par to, cik milzīgu kaitējumu var nodarīt um, infekcijos slimības. Uh, un, un ka ir vajadzīgs palīdzēt uh, slimību skatiem, lai kur viņi arī neas, neatrastos. Turklāt mums ir jāizbeidz šī plaisa Eiropā, kas pastāv veselības aprūpas jomā. Es uzskatu, ka veselībai jābūt pieejamai pilnīgi visiem, un mums jādara viss, lai to panāktu. Visbeidzot, es gribētu, lai arī Eiropas Savienības likumdošanas akti piedāvā rezultātus pilsoņiem. Domāju, ka jāpārliecinās, ka pārobežu veselības aprobas direktīva ir atbilstīgi jāpieņem un jāizteno. Jūs varat pilnīgi noteikti rēķināties, ka es aizsargāšu pacientu tiesības šai ziņā. Turklāt uzmanīgi sekošu līdz arī tabaks produktu direktīvas transponēšanai un darīšu visu, lai šie likumi tiktu atbilstīgi īstenoti. Pievērsīšos tālāk pārtikas drošumam un runāšu poļu valodā. Eiropas Savienībā ir ļoti labi attīstīta pārtiks drošuma politika, bet nedrīkstam zaudēt modrību. Modrību mums ir jābūt gataviem dažādām krīzēm. Mana prioritāte ir pārliecināties, lai Eiropas pilsoņi turpina baudīt iespējas patērēt visdrošāko pārtiku pasaulē, visnekaitīgāko pārtiku pasaulē. Mums ir vajadzīga nekaitīga pārtika, lai pilsoņi varētu dzīvot veselīgi. Mūsu pārtikas drošuma standarti ir viens no ieguvumiem un priekšrocībām, ar kuru palīdzību Eiropas ražotāji var cīnīties globālajā tirgu. Un es gribētu izvērtēt tās iespējas, kur mēs vēl varētu patiešām vienkāršot pārtikas nekaitīgumu noteikumus. Pārtikas sektors ir viens no Eiropas ekonomikā nozīmīgākajiem sektoriem. Tas dod ļoti lielu ieguldījumu darba vietu radīšanā un turklāt dod ieguldījumu arī labklājības veicināšanā. It īpaši te grib runāt par maziem un vidējiem uzņēmumiem, kas galgolā pārtiks ražošanas sektorā veido tādu kā mugurkaulu. Mums turklāt ir jāskatās arī uz šo nekaitīgo pārtiks eh, problēmu jautājumiem, jo tas ir viens no pīlāriem, no kā atkarīga iedzīvotāja veselība. Tāpēc es grasos darīt visu, lai šo sistēmu uzturētu un to uzlabotu, sadarboties ar visām interesētām pusēm. Visiem šeit pieliekama sava roka, gan individuātiem ražotājiem, gan Eiropas uh, likumdevējiem. Ieguvēji būs visi. Nesenā vēsture liecina, cik lieliski var, cik ātri iespējams satricināt uzticēšanos pārtiks produktiem krāpšanās rezultātā. Tāpēc es domāju, ka es ļoti strikti rīkošos, lai pārliecinātos, ka mēs izmantojam atbilstīgus instrumentus, lai šādu krāpšanos ierobežot un apkarotu. Godātie parlamenta deputāti, tālāk turpināšu vāl, vācu valodā. Dāmas un kungi deputāti, es apņos sešos mēnešos, pirmajos sešos mēnešos šajā mandātā, uh, cīnīšos ar ģēmo saskaņā ar eh, Junker kunga apstiprinātajām vadlīnijām. Arī pašreizējās diskusijas par priekšlikumu par ģēmo audzēšanu turpināšu tam sekot. Un rūpīgi uzraudzīt šo procesu. Augo aizsardzību, dzīvnieku labturības paketes. E, tur visur ir nepieciešams darbs, tur ir jāstiprina un jāpadara tās e, pieejamams cilvēkiem. Priekšā tā tā godātie deputāti, ja jūs man iecelsiet šajā iemetā, tad darbošos pārskatām un atklāti. Sešas reizes esmu strādājis Nacionālajā parlamentā Lietuvā un uzskatījis vienmēr esmu Eiropas parlamentu par galveno sarunu partneru, un tāpēc es uzskatu, ka esmu gatavs kalpot cilvēkiem un vairāk kā 50 gadus izdarīju šo izvēlu, nekad to neesmu nožēlojis. Ja Jūs man uzticēsieties, tad es lab, strādāšu pilsoņu labā, ar pilsoņiem, ciešā dialogā ar jūs, jums kā pilsoņu tiešiem pārstāvjiem. Es domāju, ka kopīgiem spēkiem mēs varēsim pieturēt Eiropu pilsoņiem. Un parlamenta moto taču ir, ka šoreiz viss būs citādāk. Nu tad darīsim to kopīgiem spēkiem.